Procederemos a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las conclusiones. Tagad mēs pāriesim pie padomas un komisijas paziņojumiem par ārlietu padomes uh, secinājumiem attiecībā uz tuvā austrumu mieru procesu. Padomes vārdā uzstāsies Malstroms kundze. Ārādē liedamē. Paldies priekšstādātāji, dāmas un kungi! Konflikts tuvajos austrumos bija viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko mēs apspriedām Eiropas parlamentā arī Zviedrijas prezidentūras sākumā, un ir patīkami atkal atgriezties un sniegt jums ziņojumu par šo jautājumu. Mēs izskatījām šo jautājumu arī pagājušajā nedēļā un notika gara diskusija par šo jautājumu. Pagājušā nedēļā ārlietu padome apspried situāciju tuvajos austrumos un pieņēma secinājumus. Esam apmierināti, ka visas dalība valstis atbalsta šos secinājumus, kuri ļoti skaidri nosaka Eiropas Savienības nostāju par situāciju tuvajos austrumos. Padome un padomas prezidentūra grib uh, sūtīt ļoti skaidru vēstījumu par to, ka mēs gribam atsākt sarunas starp partneriem nākotnē. Mēs, protams, raizējamies par to, ka netiek panākts progress tuvajos uh, austrumos. Protams, ka ASV arī strādā šajā jomā un arī Eiropas Savienība uzņemas atbildību, lai uh, sāktu sarunas par um, bēgļiem, drošību un citiem jautājumiem. Secījumos ir skaidri pateikta Eiropas Savienības nostāja garākam laika periodam. Mēs, protams, balstāmies uz starptautiskajām tiesībām un Eiropas uh, Savienības pozīcija ir ļoti skaidri noteikta. Ir nepieciešamas divas valstis un jāievēro robežas, kas ir noteikts līdz 2000 līdz 1967. gadam. Runājot par Jeruzalēm, mēs noskaidrojam, ja tiek panākts miers, tad uh, Jeruzālēmes status kā abu valstu nākotnes uh, galvaspilsētāji ir jāizdem sarunu ceļā. Protams, ka ir nepieciešams sarunas arī ar Palestīnu ir jā, jāpievēršas arī apmetņu jautājumam. Izraels valdība ir uh, teikusi, ka šis jautājums tiek iesaldēts. Ārlietu padoma atzinīgi vērtē šo jautājumu, un mēs ceram, ka tas dos ieguldījumu sārunu atsākšanai. Mēs arī atzīmējam ar zināmām bažām, ka 3. decembrī Izraels valdība pieņēma lēmumu, lai izveidotu apmetnes. Tas ir pret pieņemt eh, lēmumu iesaldēt apmetņu jautājumu, un tas ir arī pret labas atmosfēras radīšanu šī jautājuma risināšanai. Mans kolēģis uh, ieradās eh, šajā parlamentā decembra sākumā, un viņa solīja, ka uh, notikumi risināsies pozitīvi šajā jomā, runājot par austrumu Jeruzālēmi un apmetņu jautājumiem. Uh, un piekļuvi gazai ir panākt zināms progress, un mēs esam saņēmuši solījumu risināt šo jautājumu. Uh, izmantojot prezidentūras vadību, mēs esam ļoti skaidri pateikuši, kāda ir mūsu nostāja apmetņu jautājumā un gāzes jautājumā. Gāzes izolācija ir pretproduktīva. Eiropas Savienība uztur savu prasību atvērt robežu ķērsošanas punktus nekavējoši un bez jebkādiem nosacījumiem. Padome ir lūgus arī ANO Uh, drošības padomas rezolūcijas 1960 uh, ieviešanu nekavējoties. Un tagad daži vārdi par gāzu. Protams, mēs ceram, ka eģiptiešu un arābu līga turpinās uh, sarunas, lai rietumkrasts un gāza uh, turpinātu nedalīties. Protams, ir skaidrs, ka miers starp Palestīnu un Izraēlu var tikt panākts, ja palestīnieši apvienosies. Mūsu diplomāti uz vietas ļoti cieši sako līdzi situācijai uz vietas. Izraēla, protams, ir pret dažādām palestīniešu grupām, un tas ir uztrauc, satraucoši. Protams, ka palestīniešu dzīves apstākļi ir jāuzlabo un padomes secinājumos ir iekļauts arī jautājums par Austrum Jeruzālemi. Risinājumi starp Izraēlu un Sīriju un Izraēlu un um, Libānu ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Ir svarīgi zināt, ko Libāna un Sīrija ir pateikusi publiski. Un tieši tādēļ mēs varam virzīties uz priekšu. Paldies, uh, priekšsēdētāji, un paldies, ka jūs uzaicinājāt mani uz šīm debatēm. Paldies! Lielas paldies Malstrams kundzei. Un tagad aicināšu izteikties komisijas vārdā baronesa Aštoni. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Kā jau šeit tika teikts, padomu pieņem ļoti būtisks secinājums pagājušajā nedēļā par tuvēju austrumu miera procesu. Tajā ir ļoti skaidri izteikti mūsu pozīcija attiecībā uz būtiskiem jautājumiem. Manuprāt, tas ir pietiekami nepārprotami izdarīts. Es neatkārtošu to, ko teica prezidentūras pārstāvi. Pateikšu tikai to, ka vēlreiz apstiprinot mūsu principus, es ceru, mēs esam varējuši uh, atjaunot palestīniešu uzticību mieru procesam un vēlm tajā iesaistīties. Protams, secinājumi lielā mērā palīdzēs arī man, jo tādējādi man būs skaidrs pamats darbībai tuvāko mēnešu laikā. Jūs aicinājāt mani ierasties šeit, lai runātu par politisko risinājumu e, Austrum Jeruzalemē. Austrum Jeruzalemē ir okupēta teritorija, tāpat kā viss rietumkrasts Eiropas Savienība ir pret to, ka tiek izpostīts palestīniešu mājas, padzīts viņu ģimenes, tiek veidotas uh, eh, Izraēlas eh, pilsoņu apmetnes vietas un tiek būvēta siena. Mēs izmantojam diplomātiskos kanālus un arī publiskus paziņojumus, taču veicam arī praktiskos palīdzības pasākumus, kuru mērķis ir atbalstīt Palestīnas iedzīvotājus Austrumjeruzalemē. Piemēram, šobrīd trūkst 12 tūkstoši uh, 1200 skolas vietu uh, bērniem Palestīnas uh, iedzīvotāju vidū, tāpat arī slimnīcās trūkst vietu. Mēs uzskatām, ka jauniešiem ir nepieciešams palīdzēt, viņi šobrīd ir bezdarbā un viņiem ir arī liels psiholoģisks problēmas. Austrum Jeruzalemē mēs ieviešam pasākumus, kas kopumā ir 4,6 miljonu eiro vērti. Vēl kāds aspekts, ko gribu pieminēt, ir situācija gāzes sektorā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama palīdzība, tirdzniecība un cilvēku resursu uzmanība. Kopš janvāra konflikta donori nav spējuši būtiski rekonstruēt šo te teritoriju. Trūks, piemēram, dzeramā ūdens. Izrēlē vajadzētu atvērt robežu bez jebkādas uh, aizkavēšanās. Tas palīdzētu apgādāt gāzu. Uh, Eh, ir pienācis laiks ātri īstenot padomus secinājumus. Tikai tā mēs varēsim atsākt politisko procesu. Abas puses var vēl tālāk attālināties, ja tas nenotiks. Es pavisam drīz došos uz šo reģionu, un mans galvenais mērķis būs satikt galvenās iesaistītās personas un redzēt, kā Eiropas Savienība var palīdzēt, lai veikt pozitīvas pārmaiņas. Es domāju, ka galvenais mērķis ir uh, atsākt Izraels-Palestīnas sarunas un nevis sarunas sarunu pašu dēļ, bet sarunas ar mērķi panākt miera līgumu un uzsākt jaunu sadarbības posmu. Mēs nevaram mm, paciest to, ka būs atkal jauns bezauglīgi, neauglīgi samu, sarunu posms. 1993. gada septembrī, pirms 16 gadiem, tika panākta pirmā vienošanās. Uh, sarunām ir jābalstās uz starptautiskām tiesībām un savstarpēju respektu. Visi jautājumi ir skaidri jāapspriež, tāpat arī Jeruzalemes liktenis kā nākotnes galvaspilsēta abām pusēm. Tāpat jāvienojas ir arī par laika grafiku. Mēs vēlamies, lai gan Izraela, gan Palestīna izrāda apņemšanos un politisko vēlmi iesaistīties patiesās sarunās. Eiropas Savienība vēlas palīdzēt abām pusēm uzņemties šo atbildību, mēs sniegsim viņiem atbalstu šajās grūtajās sarunas, sarunās. Un es esmu arī apņēmusies nodrošināt šo te Eiropas atbalstu. Palestīniešiem ir, un izrēliešiem ir nepieciešams laiks un vieta, kur iesaistīties šajās divpusējās sarunās. Mēs sniegsim atbalstu eh, Palestīnas valsts iestāžu būvē, lai šīs iestādes būtu tās, kas palīdz savai tautai. Šobrīd palestīnieši politiski un arī fiziski ir sašķelti. Sarunas būs labas tad, ja būs spēcīgs apvienots palestīniešu partners. Izraela tad nebūs zaudētāja. Izraela E, cerams pārtrauks e, apmešanās vietu būvniecību. Apvienotās, e, Amerikas Savienotās valsts arī ir būtiski iesaistītā puse miera procesā. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības ASV partnerattiecības. Ir pienācis laiks cieši koordinēt mūsu pozīcijas un stratēģiju. Eiropas Savienība arī turpmāk atbalstīs ASV un strādās kopā ar to kvartetā. Kvartetam ir nepieciešams darboties aktīvāk, tas ir jāatbalsta, jo to prasa patreizējais strupceļš miera procesā. Kvartetam ir nepieciešams ievies dinamisku eh, vidutāju eh, lomu. Sīrijai, Libānai arī ir sava loma. Mēs uh, Gaidām, kad stāsies spēkā Arābu miera iniciatīva, kas ir daļa no risinājuma. Mūsu pieeja jābūt reģionālai, visus ietvarošai un daudzpusējā pieeja ir viena no, viens no aspektiem, ir arī divpusējā nepieciešama. To, ko mēnešu laikā es parlamentam sīki atskaitīšos par visiem šiem jautājumiem, es zinu, ka parlamentam ir būtiska loma šeit, ieskaitot arī budžeta lēmējies tādas loma. Delegācijas strādā ciešā sadarbībā ar Knes Kneseta un Palestīnas likumdošanas padomu pagājušo nedēļu delegācija eh, viesojās okupētajās palestīniešu teritorijās un ar dziļām bažām aprakstījis to situāciju, ar kādu tur saskārās. Es esmu ļoti priecīga par to, ka parlamenta darba grupa miera procesa jautājumos eh, turpinās savu darbu šonedēļ. Paldies! Paldies, Aštons kundze! Un tagad vārds politiskajām grupām. Tautas partijas grupas vārdā, kas te līdes kungam vārds divas minūtes. Palestīnas un Izraels līderu vizītes laikā parlamentā tika runāts par miera noregulējumu nākotnē. Ir risinājums par divām valstīm, pamatojoties uz 1967. gada robežām. Jeruzalēme būtu galvaspilsēta abām valstīm, ir jādemilitarizē valsts un ir jāņem vērā arī Arābu miera līgums, kas uh, tika pieņemts 2007. gadā. Un, protams, ka jāpievērst arī demografiskam jautājumam. Vai mums ir redzējums par kopīgo nākotni? Protams, ir jautājums, vai varētu sākt uh, sarunas. Būtu jāveic arī samierināšanas process. Drošības pasākumi Gazā ir jānodrošina un arī jāatbrīvo ieslodzītie. Pamatojoties uh, uz ziņojumu, kas ir sastādīts, ir uh, attiecīgi jārīkojas. Es nožēloju faktu, ka Izraela, kas ir demokrātiska valsts, pievērš mazāku uzmanību kaitējumam, ko rada tās rīcība starptautiskās sabiedrības acīs. Paldies! Gracias, senor Kasulīdis. Jā, paldies, tagad eh, paldies Kasulīdis kungam. Akenskungs, jūs lūdzāt vārdu. Vai jūs esat eh, pieteicies eh, spontāni, vai jūs gribat pajautāt kaut ko Kasulīdis kungam? Brīvajam mikrofonam, labi. Tad eh, mēs jums ņemsim vērā brīvajā mikrofonā. Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Svobodas kungam vārds divi pus minūtes. Paldies, priekšēdētāji. Padoms priekšēdētājas kundze, augstās pārstāves kundze. Es gribētu vispirms uh, teikt paldies Zviedrijas uh, prezidentūrai par šo labo iniciatīvu. Tā bija ārkārtīgi vērtīga iniciatīva. Paldies par to. Eštāns kundze, es gribētu pateikties, ka viņas pirmās uzstāšanās laikā uh, viņa runā ļoti skaidrus vārdus. Ir runa par kopīgu ārējo un drošības politiku. Uh, ļoti svarīgi, ka jūs esat atnākusi šeit un pārstāvat kopīgu ārējo politiku. Otrakārt, es domāju, ka padomes eh, paziņojums ir ļoti labs paziņojums, un nekādā gadījumā tas nav noskaņots pret Izraelu, tieši otrādi. Tur ir ņemts vērā Izraels intereses, Izraels drošība, Izraels stabilitāte. Tas ir ļoti svarīgi to pasvītrot. Ja mēs kā Eiropieši šeit rīkosimies aktīvi, tad ir absolūti nepieciešams turpināt šo rīcību. Es gribētu augsto pārstāvi lūgt to tiešām ņemt nopietni, pārstāvēt. Eh, pirms eh, dažām dienām runāju ar mūsu kolēģiem ASV eh, kongresā, un uh, Obamas kungam ir ļoti uh, grūti uh, izprast patiešām šo situāciju, jo tur ir ļoti vienpusīgs viedoklis tik pārstāvēts. Uh, viņi ļoti labi saprot situāciju Izrēlā, arī mēs, mēs vēršamies pret terorismu. Un mēs uh, priecājamies arī par to, ka gūstā saņemtais sādās var atgriezties pie savas ģimenes, bet tieši tāpat mēs esam nobažījušies un saprotam arī to ļoti nožēlamo situāciju, kādā atrodas palestīnieši. Uh, Viss šajā atzinumā ir iekļauts, tiepaši, kas attiec uz 67. gada robežu, kas attiec uz sarežģīto situāciju Jeruzalemē, kas attiecas uz uh, ciematu būvniecību. Ir pilnīgi nesaprātami, bet tas arī ir lišanās politikas turpinājums, kas ir bijusi pagājušos gados par šo ciematu būvniecību. Tas ir ļoti tādā mm, divnozīmīga nostāja. No nu, vienas puses tiek teiks, ka tos vairs nedrīkst būvēt, tad nāk nacionālās programmas, tad tiek runāts par dabisko attīstību, tiek būvēta ceļi un eh, tiek sadalīta ciemati pa vidu palestīniešu ciemata. Ja to katru dienu redz, kā palestīniešiem tiek atstāt atņemtas teritorijas, tad to nevar pieņemt. Absolūti nepieņemami arī tas, kas notika parlamenta delegācijā. Arī kolēģis pēc tam vēlāk par to runās, Deros kungs. Es domāju, mēs šajā parlamentā kopā ar padomu, kopā ar komisiju mums ir jāsaka, ka tās ir parlamentāriešu tiesības braukt arī uz gazas sektoru un paraudzīties, kā tur ir situācija, ko Izraela grib noslēpt kādēļ tiek aizkavēti parlamentārieši, kas vēlas doties uz gazas sektoru, gazas joslu. Mums vajadzētu kopā pret to vērsties. Vajadzētu nodrošināt, lai situācija būtu caurskatām, lai tā būtu saprātīga tuvā austrumu politika. Mums to vajadzētu atbalstīt. Paldies! Paldies Svabadas kungam! Ādas eh, politiskās grupas vārdā Neits Pitebruks kundzē vārds uz divu ar pus minūtēm. Paldies priekšēdētājiem! augstā pārstāve un komisijas vicepriekšsādātāja un ministras kundze, Māstrāmas kundze, es vispirms vēlētos griezties pie jums, es gribu jūs apsveikt par Zviedrijas prezidentūru, paldies arī par secinājumiem, padomu secinājumiem, raugoties uz Austrum Jeruzālemi un uz tuvējiem austrumiem kopumā. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga zīme, svarīgs simbols visiem, kas to vēlas saskatīt un saprast. Šeit ir svarīgi konstatēt, ka pirmais ziņojums no Eiropas Savienības puses par Austrumu Jeruzālemi kopš Lisabonas stākšanās uh, spēkā, ka to visi pieņemtu. Tā ir pirmā reize, kad tā tiešām ir noticis. Un es uzskatu, ka ir arī apsveicami tas, ka secinājumi, kurus uh, tikko kā prezentēja Zviedrijas prezidentūra, ka tos pieņēma vienbalsīgi, arī raugoties uz Austrumu Jeruzālēmas jautājumu. Tā ir ļoti skaidra zīme, un es ceru, ka Izraēlas iestādes un Izraēlas valdība saprot, cik svarīga ir šī attīstība. Cienījams kolēģis un kolēģi, mēs bieži vien runājam par tuvā austrumu jautājumu, par to mēs runājam regulāri, atkal un atkal. Un kādreiz uh, tas ir kā tāds lēciens. Mēs pārcēmies soli uz priekšu, pēc tam divus atpakaļ, ir pasniegts progress, tad mums jāpakāpjas atpakaļ, un bieži vien ir arī šaubas un izmisums. Protams, ka mēs, kā jau iepriekš arī ceram, un arī mana politiskā grupa to skat par pašsaprotamu, ka gan Izrēla, gan arī palestīnieši ir pelnījuši dzīvot mierā kopā viens ar otru divās atsevišķās valstīs ar visām no tā izrietošajām sekām. Viņiem vajadzētu baudīt drošību. Es domāju, ka mēs visi pārstāvam šādu viedokli. Un mēs arī raugoties uz to, esam vienās domās, kāda soļa ir jāspēr. Un mēs esam pilnībā gatavi sniegt savu ieguldījumu šajā attīstībā. Jeruzalēma ir viena no skaistākajām pasaules pilsētām. Gaisma Jeruzālēmē un pāri Jeruzālēmē ir kaut kas īpašs un sevišķs. Tādēļ ir īpaši traģiski, tās kā iedzīvotāji, kas tur dzīvo, divas grupas, kas dzīvo blakus viena otrai. To nevar darīt miera ceļā, miera situācijā. Un es ceru Jeruzalemē par labu, ka mēs to kādreiz sasniegsim. Paldies! Paldies, Nēcas Otebrukas kundzē, zaļo vārdā, Lukas kundzē vārds, lūdzu. Thank you very much. And I... Liels paldies! Es atzinīgi vērtēju paziņojums, ko sniedza padome un komisija. Man jums ir jautājums, kad mēs rīkosimies? Mēs dzirdējām tos pašus vārdus atkal un atkal. Mēs zinām, ka Izrēlā jādara tas un tas, bet mums ir nepieciešama attiecīga pasākuma, lai tas viss notiktu. Mans jautājums ir tāds, ko jūs praktiski varat izdarīt, lai mēs redzētu zināmu progresu. Manuprāt, mums ir jārunā par uh, Eiropas Savienības un Izraēlas um, nolīguma um, pārtraukšanu. Protams, ka ir jārunā par Jeruzālēmi kā galvaspilsētu abām valstīm. Ir svarīgi, lai Izraela iesaldētu jautājumu par apmetnēm. Mums ir jāpievēršas arī sagatavotajam ziņojumam par Izraēlu. Tajā ir minēts redzējums, kas netika minēts šajās debatēs. Izraēla ir veikusi nelegālu aneksiju Palestīnā. Misijas vadītāji aicināja padomi pieņemt ieteikumus šī ziņojuma rezultātā. Esmu pārliecināta, ka aktīvi jārīkojas Ja Eiropas Savienība nopietni pievēršas savām saistībām, tad ir jāstiprina Palestīnas valsts un ir praktiski jārīkojas. Paldies! Paldies, Lukas kundzē! Tālāk uh, Eiropas konservatīvā reformistu vārdā vārds Vandāle kungam. Paldies priekšādātāji! Priekšādātājiem. Pirms Ziemassvētku laikā, adventas laikā, ļoti daudz lūdz par mieru tuvajos austrumos, bet kādreiz ir jāzaudē cerības. Un liekas, ka šis miers nekad nepienāks, bet tomēr ir ļoti svarīgi, lai visi strādātu pie tā, lai tiktu panākts miers. Bet tas arī ir būtiskais punkts. Vai tad varēšana un vēlme ir viens un tas pats? Pagātnē Izrēla jau ir spērusi soļus lai panāktu mieru. Es, piemēram, šeit domāju tieši par gazas joslu, bet tas, diemžēl, nenoveda pie miera. Uzbrukums skaits palielinājās 2009. gadā, Izraela okupēja gazas joslu. Tagad Izraela ir eh, pateikusi, ka tā vairs nebūvēs ciematus rietumu joslā, rietumkrastā, un ir arī atbrīvots vairākas ielas un tādējādi pausta vēlme panākt mieru. Tas ir uh, soļi, ko ir spērus Netanjahu valdība, un tas ir samērā tā lieli soļi Izraels apstākļiem. No Palestīnas puses es skatu diezgan maz, kas tiek darīts. Uh, drīzāk viņi vienkārši pasaka, tas, ko dara Izraela, tas nav neko vērts. Es domāju, kā palestīniešiem vajadzētu censties panākt sarunas, vai palestīnieši patiešām ir spējīgi un vai viņiem ir vēlme piedalīties sarunās. Hamas cīnās ar Fatu un uh, šķiet, ka no Irānas uh, puses viņi it kā ir pieķēdati. Mahmuds Abbas, viņam ir loma, kuram īstenībā nav nekāda patiesa varas pozīcija. Viņam nav varas. Es domāju, tā vajadzētu pierādīt, ka tā, ko jau pierādīs Izraēla, kā arī Palestīnas puse tiešām vēlas mieru. Priekšsēdētājs, paldies Vandālen kungam. Goe grupas vārdā vārds ir Trenta Filides kungam. Lūdzu. Izrēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā augstā pārstāve. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka Eiropas Savienības padoma 8. decembrī pieņēma attiecīgo lēmumu. Tas vēlreiz apstiprina Eiropas Savienības atbalstu tam, lai tiktu radītas divas valstis šajā reģionā, pamatojoties uz 1967. gada robežu. Mēs balstamies uz savu pieredzi, nesen apmeklējām šo reģionu un redzējām, kāda ir situācija. Palestīnas valsts izveida šobrīd ir gandrīz vai neiespējama. Es šeit domāju mūra izbūvi kā īpašu šķērsli tam. Tāpat arī Izraels pilsoņu koloniju izveidošanu vai ciematu izveidošanu austrum Jeruzālemē un rietum krastā. Gan drīz vai 500 tūkstoši Izraels iedzīvotāji dzīvo šajos ciematos. Austrum Jeruzālemē tiek veikti pasākumi, lai atkal izveidotu šīs te kolonijas visā, visā pilsētā. Un Palestīnieši tiek padzīti no savām mājām, izrēlieši pārņem šīs mājas. Sarunas Izrēla izmanto vienkārši laika novilcināšanai. Lēni, bet neatlaidīgi Izrēla vēlas pārņemt visu palestīniešu apdzīvoto teritoriju savā pārziņā. Uh, Eiropas Savienība vēlas, lai tiktu izveidotas divas suverēnas valstis, un mums ir jācīnās pret šādiem nelikumīgiem Izraels pasākumiem. Joprojām tiek pārkāptas cilvēktiesības. Asociācijas nolīguma otrais pants piemin uh, cilvēktiesību pārkāpumus kā iemeslu, kas ir pietiekams, lai uzliktu sankcijas. Ja mēs izmantot sank, ja mēs neizmantosim pankcijas, sankcijas, tad Izraela turpinās rīkoties tāpat kā līdz šim un vēl sliktāk. Paldies, Belderkungs, EFD grupas vārdalu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Vai Eiropieši pilnīgi zaudējuši prātu? Šis retoriskais jautājums tādu es dzirdēju decembra eh, sākumā no amerikāņu puses. Un šīs ļoti skaidrās kritikas mērķis bija Austram Jeruz eh, Jeruzālēmes eh, tāda vienpusīgā noteikšana, kā nākamā uh, um, Palestīnas galvaspilsēta, kā tas vēl bija uh, padomes. Uh, lēmumā. Es eh, vadīju eh, delegāciju, un es īstenībā biju iedomājies tādu konstruktīvāku eh, sākumu mūsu transatlantiskajā dialogā. Es gribētu vēl teikt papildus, kā padomis lēmumu es ļoti precīzi izlasēju. Un es biju tās ļoti, ļoti iespējos vai aizskārts, un es ļoti gribētu distancēties no šī priekšlikuma sadalīt Jeruzālemi. Paziņojums par tuvajiem austrumiem ir ļoti pat traucējis miera procesam. Es esmu ļoti vīlies tajā, ko ir darījuši uh, ārlietu politiķi, kas ir vienkārši pakļāvušies Zviedrijas prezidentūrā. Tā ir valsts, kurai ļoti tāda divnozīmīga attieksme pret Izraelu. Es gribētu uh, principālus iebildumus izteikt pret šo padomis paziņojumu. Es esmu pārliecināts par to, kā uh, noteikti Palestīnas iestādes tādā veidā netiek aicinātas uh, uzsākt vai piedalīties miera sarunās. Un es tagad citēju, trešie nedrīkstētu iejaukties eh, neitrālās sarunās. Tā ir lasāms 9. novembra paziņojums 2008. gadā. Oficiālā amerikāņu reakcija arī padomes eh, deklarācija to pasvītro vēlreiz. Vai tas novedīs pie uzlabošanās miera procesā? Taču nē. Izraels apmeklējumi mani pārliecinājuši par to, ka ir nepieciešami soli pa solim un pamatotā veidā panākt satuvināšanos starp Izrēlu un Palestīnas iestādēm. Mums ir nepieciešama pakāpeniska pārēķa, uh, kā piešķirt kompetences rietumkrastam. Mums ir vajadzīga ekonomiskā sadarbība, mums ir vajadzīgs pastiprinājums un nostiprinājums. Jāveido uzticamas palestīniešu iestādes, lai veicinātu miera procesu. Tādēļ es aicinātu komisiju un padomi vairāk neizstrādāt šādus kontra produktīvus paziņojumus, pat patiešām sniegt iegūdījumu, lai varētu sasniegt patiesu kooperāciju starp Izrēlu un palestīniešiem. Tā, tā ir jēga mūsu Eiropas modelim. Paldies Bēdera kungam. Politisko grupu nepiedarošajiem vārdā Dadas kundzei vārds lūdzu. Thank you, uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es kā parlamentārās delegācijas locekli Izraels jautājumos ļoti interesanti noklausījos ārlietu padomus komentāros uh, par tuvējo austrumieru procesu un arī komisijas paziņojumu noklausījos. Taču es, tāpat kā arī iepriekšējie kolēģi, esmu ļoti nobežījusies pēc tam, kad uzklausīšos komentārus. Izraela ir vienīgā demokrātiskā valsts reģionā. Uh, Eh, tai ir bijis jācieš ter no terorismu, kas vērsts pret šo valsti. Es uzskatu, ka komisijas un padomas eh, eh, paziņojumos Izraēlas bažas netiek pilnībā ņemtas vērā. Es nedzirdēju, ka augstā pārstāve būtu vispār pieminējusi šīs bažas savā ievadrunā šodien. Uh, Bez tam es uzskatu, ka paziņojumos Izraela tiek uzlikt ar, aplikt ar pārāk lielu nastu, tai tiek uzvelt atbildība pār e, eh, situācijas sāsināšanos un par to, ka nav atrisināta austrum, atrisināts austrum Jeruzalemes jautājums. Lielas paldies un tagad aicināšu izteikties citus runātājus, kas izteiksies paši savā vārdā. Salfrankas kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs debats ir ļoti neparastas jo padomas eh, pusē mēs redzam Malmstroms kundzi sēžam. Mēs drīz vien gribētu redzēt viņu sēžam eh, komisijas pusē. Aštons kundze savukārt sēž komisijas pusē. Tas nav tik svarīgi, kurš kur sēž, taču. Uh, Padoms secinājumi mūsos nevieš optimismu. Tajos ir bāžas par to, kā trūkst progresa miera procesā tuvējos austrumos un tiek aicināts ieviest ANO drošības padoms rezolūcijas, tāpat arī Madrids konferences secinājums un ceļu karti. Tātad šajā paziņojumā nav nekā jauna. Tur ir teiks, ka Eiropas Savienība ar prieku dos savu ieguldījumu problēmu atrisinājumā. Abas runātājas pieminēja šīs problēmas - Austrumjeruzalem, drošības jautājumu, dzermais ūdens, robežu pāriešana. Taču priekšādātāja kungs, šajā problēmā ir daudz jaunu elementu. Es vēlētos, lai abas runātājas, abas mūsu viešņas komentētu šos jautājumus. Pirmkārt, astoņu mēnešu ilgais moratorijas eh, cie, ciematu izbūvē. Tātad šīs pagaidu iesaldējums, vai jūs domājat, ka tam ir kāds sakars ar to, kā ASV ir jauna administrācija? Otrakārt, ko jūs domājat par vakar izskanējušiem komentāriem, ko Gazā teica Hamas pārstāvis? Viņš teica, kā viņš nav gatavs atzīt Izraels valsts pastāvēšanu un nav gatavs līdz ar to arī sarunāties ar Izraels pārstāvjiem. Kā jūs skatāties uz to, ka Izraēlas iedzīvotājiem būtu tiesības izteikt savas domas referendumā. Vēl es gribu uzdot jautājumu par Gladstone ziņojumu un par ANO secinājumiem, kā tiek ievērotas cilvēktiesības reģionā. Vai tas viss stiprinās mieru procesu? Jeb varbūt, ka tas tikai traucēs vēl vairāk šim mieru procesam. Lielas paldies Sala Frankas kungam un tagad Derosas kungs divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji! Ir divas saistības, divi solījumi, kurus es šeit gribētu sveikt. Tie ir izskanējuši padomas paziņojumā, un es domāju, ka tie varētu potenciāli radīt jaunu dinamiku. Pirmkārt, atbalsts Palestīnas divgadu programmai, valsts izveidei un Izraels eh, ciematu nojaukšanai, un otrkārt tas, ka Eiropas Savienība ir gatava atzīt Palestīnas valsts. Pagājušo Nedēļ es biju Eiropas Savienības delegācijā uz okupētiem teritorijām. Vēlreiz pats ar savām acīm redzēju to apartoidu sistēmu, ko ievieš Izraela pret palestīniešiem. Viņiem tiek atņemts īpašums, tiek izpostīta zeme, mājas, ūdens avoti un arī templi. Tikai dažas stundas pēc tam, kad bija publicēts padomas paziņojums, manas delegācijas eh, iebraukšanas atļauja iebraukt Gazā tika anulēta. Tā draudzīgas valsts nerīkojas. Tā katrā gadījumā ir arī iejaukšanās šī parlamenta demokrātiskajās tiesībās veidot demokrātiskas attiecības ar Palestīnas tautas ievēlētajiem deputātiem. Mēs eh, teritorijās tikāmies ar daudziem iedzīvotājiem un redzējām, ka viņi ir ļoti izmisuši gan Ramalā, gan Hebronā, gan Austrumjeruzalemē. Un tad, ja ir bezcerība, tad ir arī vardarbība iedzīvotāju vidū. Uh, Mums ir izvēle, vai nu mēs panākam progresu tagad, vai arī noskatāmies uz to, kā izplatās vārdarbība un uh, tās rezultātā mērenākie palestīniešu politiķi tiktu atstumti no varas. Es tāpēc gribu aicināt padomi un baronesu Aštoni, kurais izsaka vislabākos novēlējumus, uh, uzņemties jaunu atbildību Eiropas Savienībā, neskatīties tik daudz uz kvartetu, lai tas atkal atkārtotu savas saistības un solījumus. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi apstiprināt laika grafiku diviem gadiem. Tam, kā tiks dzīvē ieviesti tie principi, kurus mēs tik drosmīgi pagājušo nedēļu nosaucam. Mums ir visiem spēkiem jāaizstāv cilvēktiesības, jāizmanto pieeja mūsu tirgiem kā stimuls Izrēlē un nevis sankcijas. Es domāju, ka sankcijas ir daudz bezspēcīgāks paņēmiens nekā stimuli. Un bez tam mums beidzot jāpārliecina arī ASV, ka ir steidzami jāiesaistās šīs problēmas risināšanā, kā mēs jau to darām. Lielas paldies Derosas kungam! Tagad aicināšu izteikties Kris Dēvis vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienības delegācija vadītāju pārskats par Austrum Jeruzalēm ir tiešām ļoti drūms raksts. Šeit jārunā tieši valoda. Te ir skaidri teikts, kas notiek Austrum Jeruzalēm. Tā ir etniskā tīrīšana. Parastīniešu mājas tiek nozaktas, cilvēki tiek izstumti no tām un padzīti, un viss miera cerības tiek sagrautas. Ko lai mēs darām šajā situācijā? Padomas secinājumi, protams, ir ilgi gaidīti darīt. Mēs zinām, ka secinājumi ir ļoti spēcīgi, tādēļ vien, ka Izraels valdība noraidīja tūdaļtos. Bet Izraela ir pieradusi mūsu vārdus noraidīt, jo mēs tos nepamatojam ar darbiem. Līdz ar to uz mums skatās ar ar uh, nožēlu un ar nicinājumu. Mums eh, vajadzētu pieprasīt, lai Izraela apmaksā visas postījumus, nevis mūsu nodokļu maksātāji. Es domāju, ka mums vajadzētu draudēt, iesaldēt asociācijas nolīgumu, taču neviens no mūsu ārlietu ministriem šādu iespēju pat nav pieminējis, tā mums tiek teikts. Līdz ar to paliek atklāts jautājums, kur tad ir mūsu politika attiecībā uz šo reģionu. Mums tā ir, tā ir padomas secinājumos, un ja ir, tad kas tad notiek praksē? Izraela nepakustēsies nevienu uh, sprīdi tad, ja mēs to nepagrūtīsim. Paldies! Tēvis kungam! Un tagad pusotru minūti izteiksies Brantner kungs. Sirsnieks paldies! Paldies Eštonas kundzē, kura savā jaunajā amatā jau pārstāvē viedokli. Paldies arī par rezolūciju un par uh, ANO risinājumu atzīšanu, par divu valstu risinājumu un par šo ilglēcīgo uh, Uh, par to, ka to ilglaicīgi faktiski nevar sasniegt. Šis uh, ziņojums jau vairāk kārt tika pieminēts. Mēs arī uzskatām, tas ir ļoti labi. Man ir divi jautājumi. No vienas puses, kāda ir aktuālā st status šim ziņojumam, kurā ir uh, publiskots šis faktiskais materiāls. Otrkārt, ko jūs kā komisija un padome darīsiet, lai šo, šīs rekomendācijas, kas tajā ir iekļauts, tiešām arī īstenotu? Uh,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 mājas ne, nav saskaņā ar e, sadarbības nolīgumu ar Eiropas Savienību. Un Izraels produkts mēs nedrīkstam Eiropas Savienībā vairuma tirdzniecībā tikt. Tie ļoti konkrēti priekšlikumi, kas ir šajā ziņā. Kādi būs jūs nākamie soļi, lai tos patiešām īstenot? Paldies! Paldies, Brāņers kundzē. Tagad vārds uz vienu minūti. Ierika kungam, ko es vārdā lūdzu? Monsieur le Président. Paldies, priekšādātā kungs, komisārs kundz, ministrs kundz, liels paldies par ievadrunām. Es esmu ļoti priecīgs par to, ko no jūs mutēm dzirdē. Eiropai ir divi dokumenti, kas ir būtiski svarīgi, lai uzsāktu jaunu mieru iniciatīvu. Pirmkārt, drosmīgais Zviedrijas prezidentūras ziņojums, kur jūs atgādināt Malmstroms kundze, kuras mērķis ir veidot divas valstis saskaņā ar 1967. gada robežu noliegumu Jeruzalem būs galvaspilsēta. Otrakārt, vēstnieku teksts, kurā ir rakstīts, ka Izraela e, būtiski kaitē e, palestīniešu dzīves apstākļiem, sagraujot viņu mājas, tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Tas, e, šobrīd kavē Izraels un Palestīnas valsts izveidošana. Bet, protams, ar šiem vārdiem mums ir jāliek arī darbība un konkrēti pasākumi. Mēs varam iesaldēt Eiropas Savienības Izraels asociācijas nolīgumu. Ja jau Izraela nerīkojas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, uh, Mums ir tūdaļ pat jāpārtrauc eh, koloniz eh, kolonizācija, eh, gāzes blokāde, tāpat arī kauna sienas būvēšana. Ir jāatbrīvo visi politieslodzītie, un ļaujot man vēl piebilst, šodien mēs runājam par karēvi šaita atbrīvošanu. Es piekrītu, ka tas ir labi, taču tanīpat laikā mūsu parlamentam ir jāizsakās arī par kāda cita franču palestīniešu pilsoņu atbrīvošanu. Tas ir salā Amūrī. Ja es uzskatu, ka abās pusēs šie karēvi ir jāatbrīvo. Paldies! Lies paldies Leiraka kungam, un tagad divas minūtes runās Busutil kungs. Paldies, priekšsādātāji! Ļaujiet man iesākt ar uzslavas vārdiem padomēji par drosmīgajiem secinājumiem, kas tika pieņemti pagājušajā nedēļā. Manuprāt, nekad neesam dzirdējuši tik skaidrus, konkrētus un uh, drosmīgus paziņojumus par delikātu jautājumu. Un tādēļ es tiešām gribētu uzslavēt padomu par paveikto darbu. Gribētu teikt, ka tagad mums jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Situācija Jeruzālēmē diemžēl pasliktinās ar katru dienu. Un tā mēs nevaram turpināt. Startautiskās tiesības tiek pārkāptas un ir tādas situācijas, ka ciešanas, ar ciešanām saskars daudz, saskars daudz cilvēku, kas tiek padzīti no mājām, viņu mājas tiek nopostītas. Tādēļ mēs nevaram turpināt klusēt tā ir visīstākā netaisnība, kas tiek nodarīta. Ja mēs klusēsim, tad mūsu ziņa būs tāda, ka tiesības, diplomātijas un mūsu pamatvērtība, proti konflikta atrisināšana miera ceļā, neko vairs nenozīmēs. Tie būs tukši vārdi. Es nedomāju, ka mēs gribam to. Ja kaut kas līdzīgs notiktu mūsu valstīs, mēs taču rīkotos. Mums jārīkojas arī šobrīd. Tas mums jādara radot atbilstošu klimatu, kas rādīs uzticību abās pusēs par to, ka ir iespējams izveidot divas dzīvotspējīgas valsts mierīgos apstākļos. Es gribētu pieminēt Jordānijas lomu, kas šeit ir ļoti būtiska. Un pēdējais komentārs Baronesei Aštonē, jums ir ļoti būtiska loma saskaņā ar Lisabonas līgumu. Līdz ar to mums ir pirmoreiz iespēja rast konkrētu un ilgstošu risinājumu tuvējo austrumu problēmā. Es gribētu jūs aicināt nezaudēt šo iespēju. Lies paldies būsu tilkungam. Vārds Kročeta kungam pusotru minūti. Priekšstādātāji. Mēs bijām Ramalā, kad mēs uzzinājām šīs ziņas, ka Eiropa ir pieņēmusi jaunu lēmumu par tuvo austrumu miera procesu. Mēs redzējām izmisumu palestīniešu vidū. Mēs arī vērojām ciešanas, tika uzbrukts bērniem Hebronas ielās. Neviens palestīnieks nevarēja šķērsot ielas Mēs redzējām arī 85 gadus vecas sievietes ciešanas, kuru izlika no mājas un viņai vajadzēja augstumā gulēt uz ielas. Viņa redzēja, kā viņas māja tiek nojaukta. Palestīniešu ciešanām ir jāizmanto arī Eiropas Savienības līdzekļu. Mēs redzējām, ka par šiem līdzekļiem celtās ēkas izrēlieši nojauca. Izrēlē, protams, ir tiesības būt neatkarīgai valstī un arī Palestīniešiem ir tiesības būt pastēm un uh, ceļot. Padome ir spērus solis priekšu, bet mums ir jārīkojas. Izraēlas, Palestīnas uh, konflikts ir tikai uh, aizberga virsotne. Izraēlas varas iestādes neielaida parlamenta delegāciju gazas joslā. Es domāju, ka augstā pārstāvei Aštons kundzei ir jāiejaucas un jāpierāda, ka demokrātiskā Eiropa ir pret šādu nostāju. Es gribu pateikties delegācijas vadītājam. Es uzskatu, ka tajā brīdī, kad mēs bijām Palestīnā, mēs gan redzējām, gan dzirdējām palestīniešu teikto. Mēs gribam darīt daudz ko vairāk šajā ziņā. Paldies, Kročeta kungs, tagad Takulas kungam vārds minūti godātais priekšstādātāja kungs un godātā augstā pārstāve. Protams, ka Eiropas parlamentam ir jāveic savs mājas darbs un jālasa vēstures grāmatas. Ja mēs nezinām, ka Izraela tika izveidota 1967. gadā, tad varētu būt arī tāda interpretācija, ka Zviedrijas vadība padomē Um, arī ir likumsakrība. Mēs, protams, atbalstām demokrātiju un uh, uzskatu brīvību. Izraela ir vienīgā demokrātiskā valsts tuvējos uh, austrumos. Un ir svarīgi, lai mums būtu kopīgas vērtības. Jeruzālēmes sadalīšana kā galvaspilsēta divām valstīm nav pieņemama mums, protams, ir svarīgi, lai Izraela saglabātu demokrātiju un arī savu galvaspilsētu. Eiropas Savienībai jāiesaistās miera procesā, bet kā diplomātam, nevis kā tiesnesim. Priekšstādētāja kungs. Protams, ka nav pieņemama, ka Izraels kareivis nav atbrīvots. Tas liecina tikai to, kā Hamas, par to, kāda ir Hamas, kāds ir Hamas vērtības. Protams, ka padomes secinājumos ir iekļauti tādi jautājumi, ka Izraela ir demokrātiska valsts un mums ir jāgādā, lai cilvēki arī dzīvotu mierā. Un mieru var iegūst tikai tad, ja terorista organizācijas tādas kā Hamas un citas pārtrauks savu darbību pret Izraēlu. Mums ir jācīnās pret terorismu un jārada iespēja Izraēlas valstī pastāvēt. Paldies, Takulas kungs. Tagad Brepoils kundzei vārds vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības misijas vadītāja Ramalā un Jeruzālēmē ir sagatavojusi ziņojumu. 27. novembra ziņojumā viņa skaidri norādīja, ka Izraēla nelikumīgi aneksē rietum krasta teritoriju. Kāpēc ārlietu padome nenonāk pie attiecīgiem secinājumiem šajā sakarā? Kādēļ šis ārkārtīgi svarīgais eh, ziņojums neietver šo jautājumu? Mēs zinām, ka pašreizējie notikumi ir neatgriezeniski un pastāv šaubas, vai neatkarīga palestīniešu valsts varētu līdzās pastāvēt Izraels valstī. Protams, ka ir pienācis īstais laiks, lai Eiropas Savienība aktīvi rīkotos šajā reģionā. Ir jāparāda zināma drosme, lai panāktu skaidrus, skaidrus vienošanās. Arī to starp par Jeruzālami. Paldies! Un tagad vārds vienu minūti Angurākis kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības politika ir sadarboties ar ASV un ar NATO un atbalstīt Izraēlu tās genocīdā pret palestīniešu tautu. Šādu secinājumu ir izteikuši tie deputāti, kas nesen devās uz reģionu un kas paši savām acīm redzēja, ka viņus neielēd gazas sektorā. Šeit mēs varam konstatēt kara apstākļus. Izraela joprojām piekop savu aneksijas politiku. Tā neatbild uz starptautisko spiedienu, ka ir jārada Palestīnas valsts 1967. gada robežās. Eiropas Savienība pārskata savas attiecības ar Izrēlu. Izrēla, ar Izrēlu, kas būvē tā saukto kaunu mūri, kas atdala abas teritorijas. Mēs arī no savas puses nosodām Izraels imperialistiskās tendences. Lielas paldies Angurakis kungam, un tagad pusotru minūti izteiksies Vlašikovs kundze. Priekšādātāji, paldies! Lēmumi par uh, jautājumu par padomes uh, sanāksmi pagājušajā nedēļā. Mm, tie jautājumi pilnīgi skaidri. Pie šīm problēmām es uh, jau strādāju ilgāku laiku, un uh, mums par šo jautājumu nav sasniegts sevišķi liels progress. Es vēlos vēlreiz norādīt uz to, ka es apzinos, ka mēs uh, esam aktīvi starpnieki šajā miera procesā, un tādiem mums vajadzētu būt, mums vajadzētu pastāvēt uz to, vajadzētu atrisināt šo katastrofālo situāciju abām pusēm, lai gan palestīnieši, gan Izraela varētu piedalīties kopīgajā miera procesā. Es vēlētos aicināt palestīniešus, lai viņi atkal piedalītos sanāksmēs mēs uzskatām par svarīgu to, lai tiktu likvidēti šēršļi, lai māju nojaukšana austruma Jeruzālēmē izbēgtos, eh, lai netiktu būvēti mūri. Tas viss ir nepieļaujami. Tas ir nepieļaujami, ka Izraela netiek aktīvi aizsargāta pret terorismu uzbrukumiem, kas ir vērsti pret Izraelu. Es vēlētos pasvietrot, ka starptautiskās tiesības noteikti ir jāievēro. Es uzskatu, ka mēs kā Eiropieši, kā Eiropas Savienība un kā tās pilsoņi esam gatavi sniegt palīdzīgu roku. Es vēlētos eh, Eštānas kundzē novērtēt, lai, novēlēt, lai viņa šajā reģionā gūtu panākumus un lai viņa mūs eh, nestu labas vēstis. Paldies, Blazikovas kundzē. Uz vienu minūti Tēnas kundzē vārds. Ministrs kundze, augstās pārstāves kundze, priekšādātāja kungs, kolēģi, es esmu delegācijas eh, dalībniece, eh, kas apmeklē Palestīnas parlamentu. Pagājušajā nedēļā mūsu delegācijai atteica eh, iebraukt Gazas joslā. To teica Izraela. Šī situācija ir ļoti bažas izraisoši. Tikai 10% no iedzīvotājiem, kāds sektorā var sevi nodrošināt ar tādām nelegālām kontrabandas aktivitātēm, ko okupācijas vara vienkārši pacieš. Un pirms šiem operācijām bija tieši otrāda situācija. 90% eh, gazas sektors iedzīvotāji varēja paši sevi nodrošināt. Īstenībā Izrēlā okupācijas eh, varai vajadzētu nodrošināt to, ka cilvēki gūst eh, visu, kas viņiem ir vajadzīgs dzīvē. Starptautiskā sabiedrība ir jāiejaucas aktīvi, it īpaši Eiropas Savienībā. Ja mums ir eh, jārūpējas par 90% iedzīvotājiem Gāzes jošlā, tad mums ir arī tiesības eh, saskatīt, kur tad paliek Eiropas nodokļu maksātāja nauda, vai to izmanto liederīgi, un vai tas tiešām nonāk pie tiem cilvēkiem, kuram jānonāk. Paldies! Paldies! Steinas kundzē. Tagad vārds eh, viena minūte Flotras kundzē. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribētu sveikt Malstroms kundzi un Zviedrijas prezidentūru ar lieliskajiem secinājumiem kas vēlreiz apstiprina to, ka Eiropas Savienība uzņems atbildību par mieru reģionā, pamatojoties uz starptautiskiem tiesību aktiem. Es uzskatu, ka tas arī ir pats svarīgākais. Un tomēr Gadu pēc eh, militārā iebrukuma Gazā vēl šajos secinājumos neparādās atsaucas uz to, ka eh, padomu savukārt izteica, ka ir nepieciešams sekot Goldstone uh, ieteikumu īstenošanai. Uh, It īpaši šeit es runāju par iekšējiem, iekšējo uzraudzību. Otrakārt, es esmu ļoti gandarīta par to, ka tiek vēlreiz apstiprināts, ka Austrumjeruzaleme ir uh, nākotnes Palestīnas valsts galvaspilsēta, un tomēr šeit trūkst arī konkrēta operatīva priekšlikuma. Uh, delegācija vadītāji gan izsaka konkrētāks priekšlikums. Es tādēļ gribētu aicināt komisiju un padomu precizēt un konkretizēt Eiropas Savienību Savienības eh, rīcību, lai Eiropas Savienība le, neleģitimizētu uh, Izraēlas ieplešanos Austrum Jeruzālēmē un iedzīvotāju pamatiesībās skaršanu. Lielas paldies Flotras kundzei un tagad Hovita kungs, viena minūte. Priekšsēdētāji, es esmu ļoti priecīgs par to, ka šeit plenārsēžu zālē ir augstā pārstāve, un es gribu izteikt savu gandarījumu par to, ka Zviedrijas prezidentūra nāk uz klajā ar ļoti spēcīgiem paziņojumiem. Gribētu sveikt Bilta kungu par to, ka viņš ir, ir, ir uh, nosauc Goldstone ziņojumu par ļoti ticamu un ļoti autoritīvu ziņojumu. Es ceru, ka Malstroms kundze varēs šeit atkārtot to, ko viņas vēstnieks teica ANO, ka Eiropas Savienība aicina Izraelu un Palestīnu uzsākt neatkarīgu izpēti cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notikuši gazas konflikta laikā. Uzbeidzot, es gribētu aicināt augsto pārstāvi un uh, prezidentūru pateikt vai, um, pateikt, vai viņi ir gatavi uh, um, atbalstīt apvienotās karalistes priekšlikumu marķēt pārtiku, kas ir uh, importēta no nelegālajiem Izraēlas e, ciematiem. Mēs kā vēlētāji varam izvēlēties, vai maksājam par mieru pat, e, izmaksām vai ne. Mēs kā patērētāji nevēlamies subsidēt konflikts pasaulē. Mums jādod šī izvēles iespēja. Paldies, un tagad Tremosas kungs, viena minūte. Multas gracias, senor prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, turpināšu katalāniešu valodā. Nē, tagad tomēr angliski. Manuprāt, pēdējā, pēdējais paziņojums, kas tapis Zviedrijas prezidentūras vadībā, kurā ir atzīta Austrum Jeruzalēma kā nākamās Palestīnas valsts priekšsādātāja, var uh, palīdzēt Eiropas Savienībai uzņemties vidutāju lomu starp Izraēlu un palestīniešiem. Eh, es, taču es domāju, ka atsevišķi paziņojuma daļas var būt eh, neproduktīvas un var kavēt miera ieviešanu šajā procedūrā. Es domāju, ka vienpusēji paziņot, Palestīna, kas ir Palestīnas teritorijas galvaspilsēta, nav pareizi. Noderīgāk būtu, ja Eiropas Savienība visus savus spēkus koncentrētu uz to, lai radītu reālu demokrātiju palestīniešu apdzīvotās teritorijās, nu, piemēram, atbalstot nevardarbīgos opozīcijas spēkus. Tas palīdzētu Izraels valstī, demokrātijai un starptautiskajai sabiedrībai atrast uh, ticamu sarunu partneri. Kā Cecilija Malstrēm šodien teica, Jeruzalemes status ir jāizšķir divpusējās sarunās starp Izraelu un Palestīnu. Es uzskatu, ka ir pareizi divu valstu izveidošanas principu izmantot. Uh, Un abu šo valstu iedzīvotāju vīzijas jāņem vērā. Gododātie kolēģi, demokrātija ir priekšnoteikums mieram. Lielas paldies Tremosas kungam, un tagad pāriesim uz brīvām mikrofonu procedūru. Uh... Λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία ΚΑΣΔΙ. Ο κύριος... Tik tiešām tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Gēlerkungs, vienu minūti. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es gribu teikt, ka es priecājos, ka baronas Eštānas kundze ir tagad sēž komisijas vietā. Es ceru, ka tā arī nākotnē būs. Bet citādi es gribētu uzdot jautājumu prezidentūrai padās prezidentūrai. Ārlietu ministru padomu secinājumos nav atsaucis tuvā austrumu kvartetu. Vai padoma apzinās, vai varbūt to nav vienotība par šo kvartetu nozīmi? Kas, kas ir iemesls tam? Tas ir pirmais jautājums. Otrais, tas pats attiecas uz Hamasu. Arī šis, diemžēl, politiski nozīmīgais grupējums padomas secinājums vispār netiek pieminēts. Kāds tam visam ir fons? Kāpēc? Paldies! O, η κυρία Ρης για ένα λεπτό. Paldies. Rīsas kundze, vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Leiralik kungs, diemžēl devās prom, bet es paturpināšu viņa teikto. Zviedrijas prezidentūra mums ir piedāvājusi ļoti labus eh, piedāvājums. Šis nav vislabākais priekšlikums. Uh, Austrum Jeruzalēmas nosaukšana par Palestīnas valsts nākamo galvaspilsētu, manuprāt, ir diplomātiska kļūda, neparasti liela diplomātiska kļūda, efemistiski izsakoties, nevis pēc būtības, bet gan tādēļ, ka tā ir tapusi pirms sarunām uh, un pirms konsultācijām ar iesaistītajām pusēm. Uh, Daudz dalību valsts arī distancējušās no šādiem pāragriem paziņojumiem. Jā, protams, es tūkstošu kārt saku jā šādai kopīgai galvaspilsētai, kas būs atklāta. No 2000. gada Klintona kunga laikā jau ir uzsākta uh, šādas idejas virzība. Baraks Obama arī to ir pārņēmis. Šo pašu ideju atbalstīja Abrams Burks un Ahmads Korejs. Uh, Jeruzalem ir trīslais svēta galvaspilsēta. Tā ir grāmatu galvaspilsēta, atvērta galvaspilsēta bet vienīgais, ko mēs nesam izlēmuši, ir tas, kā tieši tiek sadalīta šī galvaspilsēta. Protams, ka ir jāiedrošina dialogs starp iesaistītiem pusēm, lai palestīnieši un izrēlieši nonāk pie secinājuma. Es atvainojos priekšādātāji, bet daži no runātājiem runā divreiz ilgāk nekā viņiem sākumā ir paredzēts. Priekšādātājs iebilsta, man uh, ir sava metode, es uzskatu, ka uh, Es kā priekšsēdētājs katram eh, runātājam dod tikai tik daudz laika, cik sākotnēji paredzēts. Un vēlreiz es gribētu uzsvērt, ka mums ir tikai 5 minūtes brīviem mikrofonam, tādēļ es atvainojos visiem tiem, kas nevarēs izteikties šajā procedūrā. Nākamā runātāja Latvards kundze, vien minūte. Thank you, President. Paldies, priekšstādētāji. Padomes secinājumi, protams, ir labs paziņojums, kurā ir iekļauta Eiropas Savienības nostāja, kam būs lielāka loma nākotnē. Vai padoma un komisija piekrīt, ka pieeja, kas ir minēta, un konkrēti Izraēlas boikotēšana ir nepareiza pieeja. Nevar iesaistīt un boikotēt uh, vienlaicīgi. Padomes secinājumi uzsver, ka ir jātīsta turpmāk divpusējās attiecības ar Izraēli. Uh, vai padome var būt ietekmējošs spēlētājs gan politiskā, gan ekonomiskā ziņojumā, ja tā pretojas vilinājumam un būt nesamierināmi. Šit situācija ir pārāk sarežģīta un nopietna, un tā grauj Eiropas Savienības uh, spiedienu uz to, lai abas puses atgrieztos pie sarunu galda. Paldies, Vaiglkungs, vienu minūti. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Es eh, neatbalstu sankcijas un draudus. Es atbalstu konstruktīvu politiku un dialogu. Bet tai pašā laikā es baidos, ka šeit pārāk bieži tika minēts, ka demo, eh, Izraela ir demokrātiska valsts. Protams, ka Izraela ir valsts, kas eh, neizturas demokrātiski attiecībā uz Palestīnu. Mūsu kopīgais mērķis ir divu demokrātisku valstu izveide, kas pastāv viena otrai blakus. Malmstroms kundze, jūs esat izteikusi vairākus priekšlikumus attiecībā uz Eiropas Savienības konstruktīvu politiku, bet diemžēl Izrēla joprojām tiek uzskatīta kā papīra tīģeris, nevis kā um, sadarbības puse, ar kuru varētu apspriest problēmu risinājumu. Paldies! Paldies, Stāsa kungs, vienmēr. Vai viņa nav zālē? Stāsa kungs. Acīm redzot, viņa nav. Tādā gadījumā aicināšu izteikties Atkins kungu. Vienu minūti. Priekšsēdētāji, kā delegācijas loceklis, kas devās Spaltīnu, es pārliecinājos, ka ir cilvēki, kas ir pārliecināti, ka abu valstu pastāvēšana nav reāla. Protams, ka ir priešlikumi pagarināt arī šo sienu, kas sadala rietumu krastu ziemeļu un dienvidu daļā. Kādas intereses tiek pārstāvētas? ja vienas valsts pastāvēšana kļūst par realitāti. Otrakārt, vai prezidentūra un Aštons kundze ir pārliecināti par to, ko cilvēki domā par šo šarādi, jeb mēmo šovu, kāda darbība ir jāveic, lai pārliecinātos, ka pasākumi noved pie nulles rezultāta. Un visbeidzot, Tanakungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs padomas paziņojums ir daudz labāks nekā iepriekšējais Zviedrijas uzmetums, ko redzēja pirms pāris nedēļām, bet, protams, arī šajā nav pieminēta kvarteta principi, kurus jāpieņem. Hamas šobrīd tos neizmanto. Viņi terorizē palestīniešu civiliedzīvotājs. Kāpēc ārlietu ministrs Bilds nedavās uz reģionu, lai izrādītu solidaritāti demokrātiskai Izrēlē un mērniem palestīniešiem? Bez tam, kāpēc Austrum Jeruzalemes vienkārši tiek pieminēta tagad kā anektēta teritorija? Eiropas Savienībai nepieciešams līdzsvarotāka pieeja un jāatzīst kopīgās demokrātiskās vērības. Mums, vērtības. Mums ir jāstiprina Izraēlas tās ies, iesaista dažādos pasākumos par asociācijas līgumu. Es domāju, ka mums ir jāstiprina Izraels ticība eh, Eiropas Savienības pārliecībai par to, ka eh, Izraels valstī ir jāpastāv. Paldies! Malstroms kundze izteiksies padomus vārdu. Paldies, priekšēdētāji, un paldies par šīm ārkārtīgi labajām debatēm. Es gribētu sākumā atbildēt uz dažiem konkrētiem jautājumiem. Uh, un tad izteikt dažus secinājumus. Jā, šis ziņojums ir ļoti nopietns, tas ir jāņem vērā, ir jāpārbauda arī secinājumi. Eiropas Savienība abus partners, gan Izraela, gan palestīnieši, ir aicinājusi šeit uh, veikt nepieciešamo izmeklēšanu pētījumus, uh, attiecīgi atbilstoši ieteikumu, kas attiec uz kvartetu, ir norāde uz kvartetu un uh, ir nepieciešamība, lai šis kvartets vēl palielinātu savus centienus. Tas ir teikts padomus secinājumos par uh, sarunām ar uh, Hamas uh, padome. Ir kontaktā arī ar Hamazu un mēs uzskatām, ka šī visa lieta ir zinām, viņi neizpildi vienkārši to uh, mūsu nosacījums, ko mēs izvirzījām. Un mūs uh, Mēs esam ļoti apmierināti par to, ka šis parlaments sniedz tik lielu atbalstu secinājumiem. Un uh, šeit, protams, pastāv nijās, bet mēs visi saprotam, cik svarīgi ir visos iespējamos veidos atbalstīt miera procesu tuvajos austrumos. Un mēs uh, visi esam, protams, ļoti neapmierināti to, ka tas viss tik ilgi ilgst. Pamazām rodas tāda kā Ziemassvētku noskaņa, miera noskaņa parlamentā un arī daudzos pasaules reģionos. Bet uh, šajā reģionā viss nav tā, kā mēs to vēlētos. Mēs Zviedrijas prezidentūras sākumā cerējām, ka ASV prezidents Obama darīs visu iespējamo, un ka tas nesīs augļus sarunās ar palestīniešiem. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība un ASV ļoti cieši sadarbotos šajā jautājumā. Mums šeit eh, ir arī jāraugās, lai šajā jautājumā mēs rīkotos ar pacietību, lai mēs būtu konsekventi un Eiropas Savienībai vajadzētu iztenot savus vēstījumus, kas attiec uz Austrumu Jeruzālemi, robežām, drošību. Es ļoti priecājos par to lielo vienotību, kas ir sasniegta. Un mūsu secinājumos ir ļoti skaidri un konsekventi tas viss pateikts, kā Eiropas Savienībai turpmāk jārīkojas. Tas ir ļoti būtisks punkts, lai visas institūcijas šeit strādātu kopā, vienā virzienā. Eiropas Savienība ir eh, sniegus ievērojumu ieguldījumu, lai veidotu labus sociālus un ekonomiskus nosacījumus palestīniešiem rietumkrastā. Mēs atbalstām arī pastāvīgas Palestīnas valsts veidošanos. Šeit būs iegūta liels darbs, un mēs atbalstām arī plānu, lai Palestīnas uh, iestāde, uh, lai tās varētu pastāvīgi darboties. Šim konfliktam vajadzētu būt uh, sarunu risinājumam starp abām pusēm un visām problēmām ir jābūt pieminētām, visām ir jābūt atrisinām, jo nevar būt tā, ka uh, tiek panākts viens risinājums uh, un atsevišķi pasākumi, bet šim risinājumam jābūt visaptverošam. Arī Libānas un Sīrijas uh, partneriem jābūt iesaistītiem un uh, Arābu un Izraels konfliktam ir jābūt atrisinām. To mēs vēl neesam sasnieguši, bet Eiropas Savienības spērus lielu soli uz priekšu. Mēs visi uh, esam vienoti, visas institūcijas, ka pastāv šāda nepieciešamība. Priecājos par turpmāko sadarbību nākotnē pie šie jautājumi. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Malstroms kundzei, un tagad komisijas vārdā izteiksies Aštons kundze. Uh, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribētu teikt attiecībā uz to vietu, kur es sēžu, un es tajā atgriezīšos. Es atrodos šeit, jo padomis vieta ir man pretī. Iespējams, ka jūs varētu uz ierīkot man attiecīgu vietu, un katrā ziņā es priecājos būt šeit kopā ar Cecīliju un sadarbošos ar viņu. Mums tagad notika debates, un mani pārsteidz tas, ka ir kopīga pārliecība attiecībā uz abām valstīm. Es uh, uzklausīju deputātus un arī delegācija, kas bija Palestīnā, ziņoja par šausmīgo situāciju. Runājot par padomes secinājumiem, jāsaka, tie ir pilnīgi skaidri un tie nosaka virzienu, kurā mums ir jādodas. Tas ir pilnīgi skaidrs, un es gribu pateikties arī prezidentūrai par paveikto darbu. Uh, parlamentārieši ir sašutuši, ka viss nenotiek tā, kā tam vajadzētu. Mums, protams, ir nepieciešams risinājums. Jums ir savs viedoklis, un šie viedokļi ir dažādi. Un, protams, ka mums ir jāvirzās uz nākotni šajās diskusijās mums ir jāpievēršas politiskai situācijai un politiskam jautājumam. Šīs debates ir ārkārtīgi svarīgas man un konkrēti uzklausot jūsu viedokļus. Ko es paņemšu sev līzi? Tas ir jautājums par kvartetu un par finansējumu. Mums ir nepieciešama video saikne ar uh, Jeruzālēm. Es esmu runājusi par, ar Blēra kungu un Klintonu kungu par šo jautājumu. Es uzskatu, ka mums ir jāturpina rīkoties. Otrakārt, protams, ir jautājumi, kas ir saistīti ar uh, plašāku situāciju. Mums ir jāiesaistās sadarbībā ar vairākām valstīm, bet skaidri jāapzinās, ko Eiropas Savienība pati var darīt. Mums ir jārīkojas praktiskā ziņā, Vairāki Eiropas parlamenta deputāti minēja asociācijas līguma apturēšanu un attiecīgas etiķetes uz produktiem. Mums ir jāapsver daudzi šādi jautājumi. Mums ir jāparāda praktiskais atbalsts uz vietas. Es esmu runājusi par um, darbu veselības jomā un es um, Esmu pārliecināta, ka mums ir jāatbalsta tiesiskuma ieviešana. Mums ir praktiski jādarbojas uz vietas un praktiski jāstrādā, lai uzlabotu situāciju cilvēkiem, kam ir jādzīvo šajā reģionā un lai viņi saņemtu nepieciešamo palīdzību. Vispirms ir jārīkojas praktiski. Un ko mēs darīsim? Mums ir nepieciešamais uh, potenciāls, gan politiskais, gan ekonomiskais. Šīs abas lietas ir jāapvieno, lai mēs varētu atbalstīt darbu, kas notiek, lai kvartets varētu strādāt efektīvāk un lai padome un komisija strādātu līdzās un saplūstu kopā savā darbībā. Protams, divām pusēm ir jāsnāk kopā, lai pieņemtu lēmumu un panāktu mieru. Bet katrā ziņā mums ir nozīmīga loma, kas mums ir jāspēlē komisijai un padomēji ir jādarbojas kopā. Paldies! Uh, Sirsnīgs paldies Baronesē Aštonē. Debats par šo jautājumu ir beigušās. Darba kārtībā ir jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski par personu tiesību ierobežojušiem pasākumiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uzsāksim debats par šo jautājumu, un pirmā runātāja būs Boskur